un tālāk deputātu grupa var aicināt balsot par sarunu sākšanos. Un ja šai sakarā nav iebildumu, tad komitejas arī var